arī pirmās Eiropas konstitūcijas 200, 200. gada dienu. Bet tālāk turpināsim ar balsošanu. Mums ir jābalso par Čacimar Kākis ziņojumu par 2009. gada finanšu gada būdžeta izpildes apstiprināšanu trešo iedaļu. Sāksim balsot ar personālu balsojumu. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, nav pieņemts. Mums ir jābalso ar personālu balsojumu par otro sadaļu, tas ir par audiovizuālo un kultūras jautājumiem. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk trešais. Trešais lēmums, kas ir, ir konkurētspējas un inovāciju izpildāģentūra. Sākam balsot. Uh, pieņemts ceturtais lēmums. Veselības un patērētāju izpildu aģentūra ar personālu balsojumu lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk piektais lēmums. Trans visai ropa Eiropas transporta tīkla izpilda aģentūra. Sākam balsot ar personālu balsojumu, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk sastais lēmums. Eiropadomes e, izpētes izpilda aģentūra. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk izpētes izpilda aģentūra septītais lēmums. Sākam balsot ar personālu balsojumu, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par pirmo grozījumu, par personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsosim par septīto grozījumu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tālāk balsosim par otro grozījumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tagad balsosim par astoto grozījumu, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. Balsosim par trešo grozījumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Tālāk mums ir jābalso par 78. paragrāfu ar personālu balsojumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 79. paragrāfs ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 80. paragrāfs ar personālu balsojumu sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. Lūdzu, kas Varbūt pie manis varētu ierasties eh, tehniskais dienas, tādēļ, ka mana konsola neļauj balsot pret. Jāsaka, priekšsādātāja tuliņi. 81. paragrāfs eh, ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 82. paragrāfs ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad mums ir piektais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk sastais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par ceturto grozījumu. Kas par? Kas pret? Kas saturas pieņemts? Tālāk devītais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas saturas pieņemts? Tālāk eh, desmitais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas saturas pieņemts? pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu šādi grozītu. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts, apsveicam referentu. Tagad dienas kārtībā ir paredzēts balsot par Čacimara Kākijas ziņojumu par revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar komisijas 2009. gada budžetas izpildes apstiprināšanu. Balsosim par 51. paragrāfu, kas ir par kas ir pret, kas ir pret, noraidīts, kas ir par 61. paragrāfu, kas ir pret, kas atturas noraidīts. Tagad par rezolūcijas priekšlikumu kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam referentu tiktu gandrīz vienbalsīgi pieņemts šis ziņojums. Tālāk darba kārtībā mums ir paredzēta balsošana par Itālā ziņojumu par 2009. Mm, finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Mēs tagad iepazīsimies ar šo priekšlikumu, balsosim ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Iepazīsimies ar rezolūcijas priekšlikumu, kas ir par pirmo grozījumu, kas ir pret, kas atturas, pieņemts. Tā piektais grozījums ar personāla balsojumu palīdzību sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Es atvainojos, saka priekšsādātāja, pieņemts, pieņemts. Tālāk balsosim trešo grozījumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tā tad otrais grozījums atkrīt. Piektais grozījums mums ar personālu balsojumu par viņu jābalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums, kas par? Kas pret? Kas atturas? pieņemts. Septītais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim par ceturto grozījumu, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. Balsosim par 14. grozījumu, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. Tālāk, 86. paragrāfs ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, 87. Mm, Eh, paragrāfā ir sešas daļas atsevišķas balsums, kas ir par pirmo daļu, kas ir par eh, pret, atturas pieņems, kas par otro, kas pret, kas atturas, kas noraidīts, kas par trešo, kas pret, kas atturas, noraidīts, kas par ceturto daļu, kas pret, kas atturas, noraidīts, kas par piekto daļu, kas pret, kas atturas noraidīts, kas par sesto daļu, kas pret, kas atturas noraidīts. Tālāk. 15. grozījums. Kas pret, kas atturas, noraidīts. Tālāk mums ir jābalso par 90. pāragrāfu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 16. grozījums ar, person, ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk par astoto grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk devītais grozējums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 17. grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, desmitais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 11. grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par 13. grozījumu. Kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. Tālāk balsosim par 119. paragrāfu. Tur ir divas daļas. Kas ir par pirmo daļu, kas ir pret, kas atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. 129. Eh, paragrafā. Mm, Tur ir arī Lulingas kundzes mutiskais grozījums. Lūdzu, Lulingas kundze. Paldies, priekšsādātājas kundze. Savas grupas vārdā es gribētu izteikt mutisko grozījumu, eh, kas būtu tehniskas, taču nav nenozīmīgs. Es gribētu, lai III punkts. Es nezinu, kāpēc tur tik daudz te ir salikti. Mm, tur tiktu aizvietots nākotnes laiks ar salikto pagātni, jo visi pasākumi, kas ir piesaukti šajā rinkopā, jau uh, pirms diviem gadiem ir īstenoti, tāpēc nav nekādas vajadzības runāt par nākotni, par lietām, kuras jau ir. Um, Um, notikušas. Man liekas, ka šajā godājamā ēkā mēs varētu vismaz tik daudz loģikas ievērot. Un, uh, tad, kad tu uh, ir runa par dažādām uh, um, uh um, dažādām vecuma grupām, tad tur teiks, ir teikts, ka viss tiks, nu, notiks nākotnē, bet īstenībā jau ir šis vecums samazināts. Paldies Lulingas kundzei par jūsu priekšlikumu. Tagad balsosim par to, kas ir par, Atvainojiet, mums ir divas, divi atsevišķi balsojumi. Tagad balsosim par pirmo daļu, kas ir pret, kas atturs pieņems, un tagad balsosim par otro daļu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts tālāk 130. paragrāfs, tur ir divas daļas, kas ir par pirmo daļu, kas ir pret, kas atturas, pieņemts otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas. Man liekas, ka ir nepieciešams pārbaudīt, tāpēc, ka jūs necēlāt rokas pietiekami augstus. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk. 131. grozījums padaļām par pirmo daļu lūdzu, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk 132. trīs daļas, ka, pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, man liekas, ka noraidīts trešā daļa. Nu, ja gribat pārbaudīt, lūdzu, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. Nu, lūdzu, ja gribat pārbaudīt, eh, tad pārbaudām, bet, ziniet, jums ir jāceļ rokas, citādi mēs zaudējam laiku. Beidzam balsot. Norēdīts. 133. paragrāfs. Mums ir balsojums pa daļām, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. 142. arī balsojums padaļam. Kas pār, kas pret, noraidīts. Tālāk, 143. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Balsosim par rezolūcijas priekšlikumu šādā veidā grozītu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Tagad pāriesim pie Rivelīnijas ziņojums 2009. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana. Es vispārējais budžets padome. Mēs balsosim personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, skatīsim uh, rezolūcijas priekšlikumu. Ceturtais pants uh, - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais grozījums par. Pret atturas pieņemts. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 12. pāns septiņās daļās. Personāla balsojums. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par. Sākam balsot, es atvainojos. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastādaļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par uh, kopējo rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem, un tas būs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicu referentu. Un tagad uh, atkal Rivelīnī uh, ziņojums par uh, uh, revīzijas palāta finanšu budžeta apstiprināšanu. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Un tagad eh, skatīsim eh, rezolūcijas priekšlikumu. Sākam balsot par pirmo grozījumu personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par eh, visu rezolūcijas priekšlikumu. Personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentu. Tagad uh, vēl viens Rivalīnijas ziņojums par uh, uh, ekonomikas un sociālo lietu komitejas uh, vispārējā budžeta izpildi. Balsosim personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, balsosim par rezolūcijas priekšlikumu. Balsosim par eh, trešo grozījumu. Tur ir divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Izskatās, ka noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums. Lūdzu, celiet rokas par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vai mums to arī vajag pārbaudīt? Nē. Labi, tad tagad varam balsot par septīto grozījumu par, pret, atturas, šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, celiet rokas, lai varam redzēt skaidru rezultātu. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tad tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu Rivelīnī kungu. Tagad eh, pāriesim pie vēl viena Rivelīnī kunga ziņojuma, kur ir runa par 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšanu reģionu komiteju. Balsosim par šo lēmumu priekšlikumu, personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Skatīsim rezolūcijas priekšlikumu. Pirmais grozījums personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentu. Tagad stāsta kunga ziņojums 2009. gada finanšu budžeta izpildes apstiprināšana 8., 9. un 10. Eiropas attīstības fonds. Balsosim personāla balsojumā, sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Tagad skatīsim rezolūcijas priekšlikumu. Tagad balsosim par otro grozījumu par pret atturas pieņemts. Tagad pirmais un trešais grozījums. Tie ir identiski grozījumi par pret atturas pieņemts. Un tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentu. Un tagad Stavrakākais kunga ziņojums 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana uh, Eiropas zāļu aģentūra. Balsosim personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentu. Un tagad mums vēl ir jāizskata rezolūcijas priekšlikums un balsosim par pirmo grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet varbūt pārbaudīsim. Ne? Labi, tad eh, ceturtais grozījums par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot. Tagad mēs balsojam par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais grozījums par. Pret atturas pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim? Labi, tad pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Bet es gribētu tiešām visiem lūgt skaidri balsot ceļot roku, jo pretējā gadījumā nevar redzēt. 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 9. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 10. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicu referentu. Pieņemts. Un uh, nākamais Tavrakakis kunga ziņojums par Eiropas eh, pamatiesību aģentūru. Balsojums eh, sākam, personāla balsojums, beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad eh, rezolūcijas priekšlikums, par to nav iesniegt grozījumi, tāpēc balsosim personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentu Stavrakakis kungu. Labi, tagad 2009. finanšu gadu budžeta izpildes apstiprināšana, ITER un uh, kodols idejas enerģijas attīstība. Sākam balsot. Dacione Kjūzā. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, par rezolūcijas priekšlikumu, kur nav grozījumu, personāla balsojumā balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi apsveicu referentu. Un tagad mums jābalso par Morēras kunga ziņojumu par uh, ārkārtas autonomā tirzniecības preferenču ieviešanu Pakistānai. Eh, personāla balsojums. 43. grozījums. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad 31 eh, eh, starptautiskās tiesniecības komitejas eh, grozījums par tiem kopā balsojam, kurš par pret atturas pieņemts. 12. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Bidegēna kungs piedāvā mutisko grozījumu lūdzu. Priekšsēdētāji, e, otrajā punktā, 9a punktā, pēc vārdiem, pēc e, dalībvalsts e, lūguma, mēs gribam pievienot teikumu, jebkura juridiska persona vai asociācija, kam nav juridiska personība, kas rīkojas uh, savienības nozars vārdā. Uh, Tādējādi mēs vēlamies saskaņot to ar citajiem regulējumiem, piemēram, Dienvidkorejas brīvās iesaistības nolīgumu. Tur arī ir tāda klauzula. Paldies, priekšsādātāji! Ci sono obiezioni? No. Vai kāds iebilst pret to? Nē, tad uh, mēs varam turpināt, balsosim par 33. grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad 42. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par uh, 34. Uh, grozījumu par pret atturas noraidīts. Tagad 38. grozījums par. Labi, pārbaudīsim vēl 34. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. grozījums. Lūdzu, celiet rokas par pret, atturas pieņemts. 39. grozījums par, pret, atturas noraidīt. Emendamento 40. Grozījums numur 40. 40. grozījums par. Labi, pārbaudīsim. Vēlreiz 39. Lūdzu, celiet skaidri roku, lai var saprast viena trešdaļa vispār nepacē rokas, tad ir grūti saprast. Tātad 39. grozījums par un sākam balsošanu. Beidzam balsošanu. Pieņemts. 14. grozījums. Lūdzu skaidru par, pret, atturās, pieņemts. 41. grozījums. Personāla balsojums, sākam balsošanu. Beidzam balsošanu. Noraidīts. 44. grozījums. Dalītais balsojums. Pirmā daļa par pret atturās. Noraidīts. Otrā daļa par pret atturās. Noraidīts. 45. grozījums par pret atturās noraidīts. 46. grozījums par pret atturās noraidīts. Balsosim par visu grozīto priekšlikumu par pret atturās pieņemts. Moreira kungs vēlās kaut ko sacīt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu lūgt, lai būtu, lai tiktu atlikts balsojums par normatīvo rezolūciju. Protams, tas eh, neskar manu personīgo pozīciju, bet es gribētu lūgt šādu atlikšanu. No, no, no, no, no, no, scusate, devo dare la parola alla Commissione. Prego. Es atvainojos, man ir jādod komisijai vārds. Komisija var piekrist eh, atlikt šo balsojumu par rezolūciju. So possiamo votare sulla proposta dell'onorevole. Labi. Tad mēs varam balsot par Morēras priekšlikumu, kurš par. Kurš par atlikšanu? Tātad, kurš ir par atlikšanu? Tad mēs uh, pieņemam šo priekšlikumu un tas tiks nosūtīts atpakaļ komitejai. Komisijai, saka runātāji. Relazione dell'onorevole Schutler sulle disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali. Uh, eh, Šutver kunga ziņojums par pārējais pasākumiem attiecībā uz divpusējiem ieguldījumiem. Uh, nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm. Pirmais grozījums, kas par? Lūdzu, paceliet rokas, kas pret? Atturas? Pieņemts. Pirmais grozījums, eh, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Sākam uh, balsojumu elektroniski pārbaudam iepriekšējo balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par ceturto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Respinto. Em... Noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Mēs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums eh, atbilstošā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pirmais uh, grozījums atbilstošā daļa. Kurš par? Kontro. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums. Atbilstošā daļa. Kurš par? Pret. Vai mēs pārbaudam elektroniski? Jā, mēs pārbaudam elektroniski, jo netika kārtīgi celtas rokas. Tātad sākam balsot elektroniski par šo pašu grozījumu. Beidzam balsot. Respinto. Noraidīts. Sastais grozījums pār, pret. Nav iespējams man saprast, vai Kāds bija balsojums? Tātad pārbaudam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Lūdzu, celiet rokas zālē. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Sas, septītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pirmais grozījums, atbilstošā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums, atbilstošā daļa, no 12 apsvērumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam tagad par uh, grozīto priekšlikumu projektu, kurš par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Aicinu balsot par rezolūcijas projektu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicam referentu. Tagad mēs pārējām pie Eh, makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas Gruzijai. Morērs ziņojums, trīs grozījums, balsojam par grozījumiem kopā, kurš pār, pret, atturas pieņemts. Balsojam par grozīto priekšlikumu, kurš pār, pret, atturas pieņemts. Balsojam par rezolūcijas projektu. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicam referentu. Tagad uzklausīsim balsojumu skaidrojumus.